Da. Ja. Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, abych zahájil. Dāmas un kungi, sāksim mūsu pēcpusdienas sēdi. Pirms eh, ķerties klāt pie darba kārtības eh, punktiem, vispirms mums vajadzētu apstiprināt protokolu vakardienas sēdē. Eh, jums visiem ir nosūtīts protokola teksts, vai kādam ir iebildumi? Ja iebildumu nav, tad protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Tagad pievērsīsimies pirmajam darba kārtības punktam šo pēcpusdienu. Mums ir trīs rezolūciju projekti par Nikaragu. Bez kavēšanās došu vārdu autoriem. Pirmais būs Solika kungs. Činkuja, paņu priekšādātāji. Priekšādātāji. Ortegas kunga, kurš ir pašreizais Nikaragvas prezidents, politika pierāda, ka viņš darbojas tieši tāpat kā vecajos labajos komunistu laikos. Ja jūs esat ieguvis kādu amatu, tad ir ļoti grūti uh, jūs, uh, atbrīvoties no jums uh, šajā postenī. 2006. gadā Ortegas kungs tika izvēlēts par prezidentu. Sandinisti atgriezās pie varas un viņš eh, nekavējoties uzsāka iebiedēšanas un vardarbības politiku. Viņš šīs metodas pazīst ļoti labi. Viņš izmanto slepeno policiju tieši tāpat kā Kubā un